Un es nevēlos aicināt mūs uh, nosodīt Alžīriju. Mēs atceramies, kas reāli notiek. Tie ir ļoti daudzi jaunieši, kuri nekad nav redzējuši nekādu ekonomisko izaugsmu savā valstī, viņi nav piedalījušies tajā. Ir daudzas valdības institūcijas, kuras cenšas kaut ko darīt lietas labā. Eiropas Savienībai kopumā un mūsu institūcijām ir jādara viss, lai mēs varētu palīdzēt tiem, kas šobrīd piedalās manifestācijās, vajag uzklausīt viņus, lai mainītu režīmu, lai būtu tāds režīms, kas dzīvo pēc uh, likuma varas. Ir jābūt demokrātiskai pārējai tā, lai Alžīrijas iedzīvotāji varētu baudīt mieru. Paldies Lopesa kungam! Un tagad aicinu Milana Monakonga. Priekšsēdētāji, Alžīrija ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienībai un dalību valstīm, un tagad Alžīrijā notiek ļoti svarīgs uh, posms. Atceramies, kas notika 90. gados, kad islāmisti nonāca pie varas, un kā rezultātā bija daudz, uh, uh, daudz nogalināto. Tagad Alžīrija atrāda, atrodas pārējais periodā, un, manuprāt, šim procesam jābūt ļoti īsam un ļoti iekļaujošam. Un šis ir tas vārds iekļaujošs, ko jūs, komisāra kungs, izmantojāt, un es varu pilnībā jums piekrist. Mums ir jāaicina uh, cilvēki risināt konfliktus miermīlīgi, tie, kas piedalās demonstrācijās, viņi vēlas mier, mierīgu risinājumu. Diez vai kāds gribētu atgriezties pie tā, kas ir bijis pagātnē. Cilvēki domā par nākotni. Un Eiropas Savienībai ir jāskatās uz šo procesu, jāsaprot, kas ir nepieciešams cilvēkiem Al Alžīrijā šajā pārējais periodā. Cilvēkiem ir nepieciešams izteikties demokrātiskā, iekļaujošā veidā un pašiem lemt par savu nākotni. Paldies! Paldies, Milan Monakungs, un tagad es aicinu Oigenu Freundu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Par Alžīriju mēs esam runājuši jau diezgan daudz. Vēlos tagad runāt par Eiropas Savienību. Jau gadiem ilgi es runāju, ka Sīrija nebūs tā pēdējā valsts, kur mēs kā Eiropas Savienība neesam paveikuši neko. Alžīrija ir viena no šīm valstīm. Tagad valsts vadība mēģina trīcošām rociņām kaut ko darīt. Nu, tagad ir īstais brīdis kaut ko darīt, bet ko mēs darām, ir skatīties. Alžīrijā 40 miljoni iedzīvotāji, un jūs varat iedomāties, kas notiks, ja tur sāksies civilkarš. Ārlietu politika, kura ir uh, pamatota, laba, kvalitatīva. Ja mums tāda būtu bijusi, tad mēs varētu ļoti daudz ciešanu aiztaupīt cilvēkiem Sīrijā un citur. Vīnē, Stokholmā, Parīzē un visur citur mums ir jāpasaka, ka mums ir nepieciešama stipra Eiropa, un tas ir iespējams tikai tad, ja mēs ārlietu politikā atsakamies no vienbalsīguma principa. Alžīrijas iedzīvotāji un Eiropas iedzīvotāji mums par to pateiksies. Lielas paldies, kolēģi! Un tagad mums ir brīvais mikrofons. Trīs cilvēki ir pieteikušies izteikties. Un sāksim ar pospišilu kungu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos komentēt to, kas jau ir runāts šeit. Tiešām diskusija ir bijusi ļoti interesants, uzmanīgi sekoju. Mēs esam pauduši politisko nostāju un varu teikt, ka mums ir nepieciešams demokratizācijas procesu Alžīrijā stiprināt. No mūsu puses ir jādara pilnīgi viss, lai prezidents atteiktos no sava posteņa un te pašā laikā nedrīkstam pieļaut arī vardarbības uzliesmojumus, jo šobrīd manifestācijas notiek miermīlīgi. Ir jābūt iespējai palīdzēt Alžīrijai, lai tā varētu ievēlēt prezidentu. Un svarīgi, lai vēlēšanas notiktu iekļaujoši un demokrātiski, lai būtu gan uh, juridiski pamatota, gan arī leģitīma uh, vadība. Šobrīd situācija var kļūt vardarbība ļoti strauji. Lielas paldies Pospišila kungam un tagad aicinu Gomešas kundze lūdzu. Eiropa šobrīd mazgā rokas Rietums Sahāras reģionā. Mums ir vēsturiskā atbildība tur, un tāpēc dalība valstis nedrīkst tēlot, ka mēs neko neredzam. Nedrīkstam tēlot, ka mēs neredzam, kas notiek Alžīrijā. Tagad ir ļoti svarīgs brīdis. Eiropā ir jāredz, ka alžīrieši demonstrē pret piekto termiņu, kurā Butaflikara kungs jau ir pie varas, un viņi vēlas patiesu demokrātiju. Mēs nevaram pietēlot, ka mēs to visu neredzam. Mums ir nepieciešams Alžīrijas iedzīvotājiem pateikt, ka mēs viņus atbalstām, atbalstām demokrātiskais reformās. Eiropa var šeit spēlēt izšķirošu lomu, un Un ir svarīgi nepieļaut to, lai tas, kas ir noticis citās arabu valstīs, nenotiktu Alžīrijā. Jāatbalsta jaunieši, kuri Alžīrijā aicina uh, nodrošināt iekļaujošu sabiedrību, jaunas darba vietas. Mums viņiem ir jāpalīdz, jo mēs arī esam no viņiem atkarīgi. Lielas paldies! Lūdzu, tagad nākamais runātais. Grācija, prezidenta! Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, neskatoties uz sociālajiem pasākumiem, kas sākās jau 24. februārī, tā lai Butafikara kungs vairs nepiedalītos prezidenta vēlēšanās, ja tas jau būtu piektais termiņš. Tomēr vēlēšanu atlikšana ir pēc būtības Butaflikas kunga uh, pie varas esamības pagarināšana. Tieši tādēļ tas ir pilnīgi pretiesiski, tā ir tāda novilcināšanas taktika. Šobrīd uh, tiek uzskatīts, ka varētu pret prezidentu izmantot konstitūcijas pantus. Šobrīd ir ļoti smaga ekonomiskā situācija, un tā ietekmē arī Eiropu. Ir jācīnās pret nelegālo migrāciju, pret teroristiem, Eiropas Savienībai ir ļoti būtiski aicināt Alžīrijas varu un varas iestādes tā, lai tā varētu pēc iespējas ātrāk sarīkot brīvas vēlēšanas, lai situācija neturpinātos. Liels paldies! Un tagad aicinu komisāra komisāru Hānu, kas uh, pārstāv priek komisijas priekšsēdētāja vietniece. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs turpināsim uzraudzīt situāciju Alžīrijā un skatīsimies, ko mēs varam darīt. Mēs tiešām ceram, ka situācija turpināsies būt miermīlīga un Alžīrijas iedzīvotāju leģitīmie Uh, lūgumi un prasības tiks apmierināti. Un šobrīd, nagad, šobrīd nav īstais brīdis uh, iejaukties iekš, iekšējā procesā. Mums ir jāatbalsta konsensa process un jāiesaistās tad, kad būs īstais brīdis. Priekšā vēl ir vairāki soļi un jāatcerās, ka tie ir paši alžīrieši, kas lems, kā risināsies pārējā. Ja? Vēlos pateikties jums par atbalstu un uzmanību, ko jūs esat pievērsuši šim ārkārtīgi svarīgam dokumentam. Protams, šim, šai, šim jautājumam jāseko. Paldies! Lielas paldies komisāra kungam! Šī diskusija līdz ar to ir pabeigta. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas priekšsēdētāja vietnieces, Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par Krievijas federācijas piecus gadus ilgo nelegālo Krimas okupāciju. Un tagad atkal aicinu Johannes Hānu lūdzu. Uh, ja. Pirms pieciem gadiem Krievijas federācija nelegāli anektēja Krimu un Sevastopoli. Kopš tā laika Eiropas Savienība joprojām aizstāv Ukrainas suverenitāti un integritāti. Mēs neatzīstam un neatzīsim šo starptautisko likumu pārkāpšanu, un mūsu politika nemainīsies. Situācija Melnās jūras reģionā mums visu laiku rada raidas. Krima tiek militarizēta, tiek izmantots spēks. Tas, piemēram, notika Kerčas šaurumā pagājušajā gada beigās. Tas ietekmē reģiona drošību. Krievijai ir jāatbrīvo sagrābtie ukraiņu jūrnieki un kuģi. Jānodrošina šiem cilvēkiem konsulāro dienestu pieeja. Viņiem ir jāsniedz arī nepieciešamā medicīniskā palīdzība. Šī nepieņemamā situācija saistās arī ar Kerčas tilta celšanu, kam Ukraina nav piekritusi. Tagad ir sācies inspekcija režīms, kas ierobežo navigāciju uz Ukrainas ostām un rada kavējumus. Simtiem kuģu, gan ukraiņu, gan citu, gan mūsu dalību valstu, ir cietušas no šīm kontrolēm, kas var ilgt vairākas dienas. Mēs gaidām, lai Krievija nodrošinātu brīvu kuģu kuģošanu caur Kerčas šaurumu. Atbalstam Ukrainas vēlmi meklēt taisnību apvienoto nāciju jūras likumi ietvaros. Sekas šai situācijai reģionā ir nosodāmas, tai skaitā pamattiesību un cilvēku tiesību pārkāpumus Krimas pussalā. Krimas tatāru tiesības ir ierobežotas, veidīgi ir slēgti medžlisa darbība ir aizliegta, tās vadot, vadītāji tiek vajāti. Mēs joprojām prasīsim visu šo cilvēku atbrīvošanu, arī mūsu Saharova balvas ieguvēja atbrīvošanu. Katru dienu cilvēki, kas iet garām, redz šo attēlu. Prasam arī citu atbrīvošanu. Edem Pikjo Aleksandrs Kohenko, Nikolās Semenā, Vladimirs Voluks un Vazen Kuku, kas ir aizturēti un notiesāti, pārkāpjot starptautiskos likumus. Starptautisko cilvēku tiesību pārkāpšana ir jāizmeklē un izmeklētējiem ir jābūt pieejai šiem cilvēkiem. Runājot ar šiem gadījumiem, diemžēl mēs redzam arī Ukrainas pilsoņu aizturēšanu Krievijā un notiesāšanu. Pavloviks tika notiesāts uz sešiem gadiem cietumā, un mēs prasām viņa atbrīvošanu. Izmantosim visas iespējas runāt par individuāliem gadījumiem, gan divpusēji, gan sabiedrībā. Ņemot vērā šos pārkāpumus, Ukraina nav vienīgā, kas to redz Mēs savu asociatīvo locekli atbalstīsim arī nākotnē, nosodām Kerčas tilta celšanu, kas padara situāciju Melnajā un Azovas jūrā arvien bīstamāku. Mūsu nostāja attiecībā uz nelegālo Krimas un Sevastopols aneksiju ir pausta dažādās deklarācijās, tā izskaitā augstās pārstāves deklarācijā 17. martā. Viņi par to runāja arī Manasers konferencē. Mums ir jāliek Krievijai maksāt par šiem pārkāpumiem. Mēs esam pievienojuši astoņas personas no Krievijas, kas izmantoja savu varu Kerčas konfliktā. Mūsu transatlantiskie partneri arī turpina uzturēt šo spiedienu. Esam noteikuši arī citas jomas, kur mēs varētu atbalstīt Ukrainas reģionus, ko ietekmē Krievijas sankcijas. Domājam par dzelzceļa un ceļa savienojumiem un atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie diversificētu savu darbību šajā reģionā. Diemžēl viņi ir lielā mērā atkarīgi no tērauda ražošanas. Mūsu kontinentā notiek starptautisko likumu pārkāpumi, un mums Eiropas Savienībā, protams, ir jāstāv likuma pusē. Uh, pamatprincipu pusē, ka robežas nav maināmas un Ukrainas cilvēku pusē esam investējuši vairāk nekā jebkāda cita valsts. Paldies! Paldies komisāram! Politisko grupu pārstāvji. Broka kungs, EPP. Godātie kolēģi un kolēģis, vēlos pateikties komisāram Hānam par viņa skaidrajiem vārdiem. Mums Helsinkos tika izveidoti divi principi kādas valsts suverenitāte lemt par to, ar ko viņi slēdz līgumus un veido savienības, un otrs princips ir robežu neaizskaramība. Robežas nekad nedrīkst tikt vienpusēji mainītas vai grozītas, un abus principus Krievija ir pārkāpusi. Viņi okupēja daļu citas valsts, ir tagad tur norisinās kara darbība, Un Tātad startautiskajās tiesībās tas ir nepieņemami. Es domāju, ka ir jābūt skaidrībai, ka kopš 45. gada šī bija pirmā reize, kad tiek pārkāptas startautiskās tiesības, un nevar tā būt Eiropā 21. gadsimtā, ka mēs akceptējam šādus startautisko tiesību pārkāpumus. Manuprāt, tādēļ ir jābūt skaidrs, ka ka mēs turpināsim sankcijas, esam gatavi uzklausīt, sarunāties ar Krieviju. Tas ir mūsu abu interesēs, tad, ja tiek ievērotas startautiskās tiesības. Un piecus gadus pēc notikuma mēs redzam, ka Ukrainas tauta 90. gados ar lielu vairākumu referendumā atbalstīja vienotas valsts, vienotas Ukrainas izveidi. Ukrainā ir notikušas brīvas vēlēšanas, vēlēšanas, kurās viņi izteica savu gribu pievienoties Eiropas Savienībai. Un tieši tādēļ Krievijai nav nekāda likumīga pamata runāt šeit par vēsturi vai to, ka tauta ir tikusi apspiesta. Jā, apspiesta tā tika Staļina laikā, tie bija Krīmas tatāri, kurus apspieda, un es domāju, ka to jo ir visiem jāsaprot. Un tad, tad ir svarīgi, lai startautiskās tiesības Eiropā tiktu turētas augstu godā. Paldies! Paldies! Nākamā S&D grupas vārdā Annai Govis. Jā, paldies priekšsēdētāji. Krimas okupācija viennozīmīgi pārkāpj dažādus starptautiskos nolīgumus. Un pārkāpj, protams, arī Ukrainas un Krimas neatkarību. Putins ir tagad izveidojis Krievijas federāciju, kura ignorē ANO, uh, dažādas hartas, starptautiskās tiesības, starptautiskās konvencijas, un tajā pašā laikā apgalvo, ka viņi ir demokrātiska valsts. Viņi ap Melno jūru mēģina izveidot um, kara darbības zonu, tāpat apdraud arī Baltijas valstis, un šādā veidā arī Eiropas Savienība ar sankcijām vien nepietiek. Mums ir skaidri jānostājas Ukrainas pusē un jāprāt, ka Eiropas Savienībai arī ir militārais spēks, ka mēs esam gatavi arī šādā veidā aizstāvēt savas intereses un savus pilsoņus. Jo es ceru, ka tas viss nebeigsies ar ātomkaru. Jā, paldies! Lūdzu, ievērojiet runāšanas laiku. Tagad vārds EKR vārdā Jureka kungam. Prose. Pienšlāt. Pieci gadi, kas ir pagājuši no uh, Krimas aneksijas, ir pieci gadi, kad mūsu, um, mūsu politika ir kompromitēta, jo mēs Eiropā nevarējam neko darīt lietas labā. Mēs pat nevarējām Nord Stream 2 nodrošināt. Atceramies par pirmo Nord Stream uh, daļu. Tas bija saistīts ar Baltijas valstīm un Poliju, bet savukārt Nord Stream 2 ir mērķis, lai varētu izolēt Ukrainu enerģētiski. Ir tikai simboliski, simboliskas sankcijas kas norādīja uz to, ka mums šāda situācija nešķiet apmierinoša, taču tas nebija nekas efektīvs un līdz ar to nekas nebija mainījies. Visa šī situācija skaidri parāda, ka Eiropas Savienība, lai veidotu kādu kopīgu aizsardzības un drošības politiku, ka mūsu visi šie centieni ir velti ir vienkārši tādi tukši žesti. Tas ir arī viss. Dziekuje, dziekuje. Lielas paldies! Un tagad aicinu Alde grupas vārdā Stelimoviča kungu. Divas minūtes ir jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Pieci gadi ir pagājuši no tā brīža, kad Krima ir nelegāli okupēta un piecos gados mēs neesam runājuši pietiekami skaļi. Kāpēc? Nezinu. Vai tāpēc, ka mums ir vajadzīga Krievu gāze, tāpēc, ka baidamies no Krievijas? Es nezinu, bet es tikai zinu, ka tas ir patiesais jautājums. Kā mēs reaģētu, ja tas notiktu Eiropas Savienībā? Vai mans cienījami, mani cienījamie kolēģi no Baltijas valstīm būtu pilnīgi pārliecināti, ka mēs viņus aizsargāsim, ja viņiem uzbruks? Un priekšsēdētāja kungs, tieši šeit Kremlis arī vēlas, lai mēs būtu, lai mēs varētu savstarpēji apšaubīt uh, mūsu spēju aizsargāt uh, vienam otru tā, lai mēs būtu sašķelti. Tāpēc arī vēlos skaidri nosaukt faktus. Nu jau daudzus gadus mēs redzam, ka Krievija kļūst arvien agresīvāka. Gruzija, Ukraina, Krima Te ir skaidri redzams, ka Krievijas federācija bez jebkādām, jebkādas nožēlas maina Eiropas robežas, ja vien viņi, ja vien viņi var. Un tas nozīmē, ka iespēja mums ir tikai viena. Mums ir jācīnās kopā un jābūt ļoti stingriem. Jo jebkādi citi risinājumi, sārunas, kaut kāda veida kompromisi, tas Kremlī tiks uzskatīts par vājumu. Līdz ar to tagad ir brīdis skaidri un gaiši pateikt, pietiek, un tas nozīmē pietiek. Tagad jau ir pārāk tālu. Un mums ir nepieciešams strādāt pie tā, lai Krievija atkāptos no okupētajām teritorijām gan Krimā, gan Gruzijā, gan Ukrainā. Paldies! Paldies! Un tagad aicinu zaļo grupas vārdā Haudalas kundze, viena minūte. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlos pateikties komisijai un komisijas augstajai pārstāvēji par to, ka jūs paudāt, cik ļoti, ļoti skaidru nosodījumu nelegālajai Krīmas okupācijai un Mēs tagad jau piecus gadus vēlāk runājam par šo situāciju ļoti atklāti, tāpēc, ka daudzu cilvēku tiesības ir ierobežotas. Cilvēki jūtas, ka viņi ir pamesti, ka viņi ir vieni paši, tāpēc arī ir nepieciešams atzīt, ka notiek sistemātiskā civ civil cilvēktiesību uh, aktivistu represija. Mums ir uh, pienākums ir cevišķi atcerēties Olegu Senso, jo ir arī atkal jāpieprasa, lai visi politiski ieslodzīti tiktu bez nosacījumiem atbrīvoti. Mums ir nepieciešams arī nosodīt ekstremismu uzliesmojumus, kas ir notikuši pēc aneksijas, un tas ir ļoti negatīvi ietekmējis uh, vārda brīvību Krimā. Paldies, kolēģi! Un tagad GOE EGL grupas vārdā aicinu Kūso Permoju kungu. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs šeit runājam par pieciem gadiem, kopš Krievija ir okupējusi Krimu. Un tādi Eiropas Savienības līderi kā Merkeles kundze ir pauduši savu viedokli. Tagad, atskatoties atpakaļ, varam atcerēties Maidānu un visu to, ko ir teikuši šī parlamenta deputāti par visiem šiem notikumiem, bet es varam atskatīties vēl tālāk. Nu jau 20 gadi no tā brīža, kad ir pārkāptas uh, starptautiskās tiesības Dienvidslāvijā sankcijas pret Krieviju un situācija, kas ir izveidojusies Spānijā un Itālijā tādēļ, tas viss ir ietekmējis Eiropu ļoti negatīvi. Tagad neonacistu grupas atkal plaukst un antisemitiskie noskaņojumi atkal ir spēkā. Liels paldies! Un tagad ENF grupas vārdā aicinu Šafhauzera kungu. Lūdzu! Godātie kolēģi! Jā, tas, ko jūs liedzat Krimas iedzīvotājiem, jūs atļaujat Kosovas iedzīvotājiem. Tātad, jāsaka, ka Kosovas arī ir nelegāli okupēta, un tur neviens uh, neiebilst pret Krimas okupāciju gan tiek iebilst. Jāsaka, ka jūs, piemēram, 2008. gadā atbalstījāt šo te Kosovas ievēlēto padomi un tam līdzīgi. Tātad nav nekādas konsekvences jūsu rīcībā. Jāsaka, ka Piemēram, Krimā neizskanēja pat neviens šāviens, Maidenā gan bija arī bojā gājušie. Jāsaka, jāskatās arī uz Krievijas šo vēsturisko mantojumu. Tas, kā izveidojās Krima, kā tā no Krievijas tika pievienota Ukrainai. Atcerēsimies vēsturi. Jā, paldies, Šafhauser kungs. Zilās kartiņas jautājums. Polčaka kungs, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka pieņēmat šo jautājumu. Vēlos runāt par to, ka mums ir nepieciešams noskaidrot, jo es dzirdu, ka daži cilvēki šeit pat runā Krieva valodā netālu no jūsu biroja, vai jūs tiešām uzskatāt, ka tas ir objektīvi, objektīvs vērtējums tai situācijai, kas ir izveidojusies Čehu Krievu banka desmit miljonu aizdevumu ir piešķīrusi jūsu partijai, vai jūs esat informēts par to, un vai jūs zināt arī par memorandu? Nē, es neatbildīšu uz tādām polēmiskām muļķībām. Ir izmeklēšana, un jāsaka, ka viss notika pilnīgi likumīgi. Tātad viss notika arī ar procentiem. Tie bija 6% procentu likme, kas tika maksāta. Un tas kas gan ir skandāls, ir tas, ka Eiropā jāsaka, ka jā, nav neviena partija, kur vēlētos finansēt opozīciju. Jā, Šafhausen kungs, vēl viena zilais kartītes jautājums. Prēdes kungs, lūdzu. Jā, Šafhausen kungs Jūs jau te piecus gadus atbalstat Kremļa pozīciju. Jautājums, vai pēdējos piecos gados Putina un viņa režīmā pasākumi ir bijis kāds, kuru jūs nesat atbalstījis? Jāsaka, jūs par 120% atbalstat Kremli un Putinu, taču atzīstaties. Godātie kolēģi, politika, kuru es atbalstu, ir Francijas politika. Es atvainojos, paskatieties, paskatieties, kāda ir Francijas nostāja vēstures gaitā, paskatieties, kā ģenerālis de Gauls pirmais ieradās Staļina Krievijā, paskatieties, kā visi mūsu valsts Prezidenti vienmēr vēlējās privileģētas attiecības ar Krieviju. Paskatieties, ko dara prezidents Makrons. Neskatoties ne uz ko, Francijas politika vienmēr ir bijusi līdzsvarota, līdzsvera politika, neatkarības un suverenitātes politika, un ceru, ka tā, tā arī saglabāsies nākotnē. Jā, paldies, un tagad vārds Kēlama kungam. Minūte. Paldies! Paldies! Krimas aneksija ar spēku pārkāpjot starptautisko kārtību var salīdzināt tikai ar Anšlusu pirms 81 gada. Tas radīja tālāku agresiju un noved pie kara. Protams, Krievijas agresija ir nosodīta un sankcijas tiek izmantotas, taču dažādi mīkstinājumi liek zaudēt ticamību tam. Tas, kas notika Azovas jūrā pirms dažiem mēnešiem, un Krievija faktiski arestēja astoņus uh, ukraiņu uh, jūrniekus. Tas nav izolēts notikums. Mūsu rezolūcija pirms diviem gadiem uzsver, ka Krievijas uh, starptautiskā likuma pārkāpumu rada nopietnu apdraudējumu Krievijas kaimiņiem. Mēs nevaram atgriezties pie parastās situācijas, kamēr Kremlis nav atgriezis šo teritoriju tur, kur tai jābūt. Paldies! Asis kungs. Paldies! Piecus gadus pēc nelegālās okupācijas mums atkal jāizsakas protests un jānosoda nelegālā Krievijas rīcība. Mēs redzam, ka Krima tiek militarizēta tāpat kā Azovas jūra, un tas ir militarizācijas struktūras elements. Krievija vairs nav vecā padomju savienība. Esmu ļoti pretpadomiski noskaņots, taču atšķirības starp Krieviju un Padomju Savienību ir jāņem vērā. Mums nevajadzētu vienkārši nostāties pret Krieviju vispār, bet pret autokrātisko režīmu, kurš grauj pamatprincips un pamattiesības, kas mums ir jāizstāv. Paldies! Paldies Asīs kungam! Demesmekar kungam! Paldies, komisāra kungs, par šo stingro paziņojumu. Krima ir faktiski nolaupīta. Pirmo reizi kopš otrā pasaules kara, pirmo reizi Eiropas vara, jeb lielvalsts, ir iekarojusi citas valsts teritoriju bija šie zaļie karavīri bez uzplečiem, tika pārkāpta 75 dažādi līgumi, arī Budapeštas memorandums un sākās represijas. Īpaši pret Krimas pamatiedzīvotājiem. Tagad šeit mēs redzam faktiski vienu milzīgu militāru bāzi. Nekādas cieņas pret starptautisko likumību. Mēs negribam, lai mūsu attiecības joprojām būtu maigas un elastīgas un samazinātu sankciju spēku. Paldies! Gils kundze, paldies! Nelikumīgā Krimas operā, uh, okupācija apdraud mieru. Ļoti viegli šādi konflikti var eskalēt par starptautiskiem. Kas mani īpaši satrauc, ir, ka Krimas iedzīvotāji ir kļuvuši tādi kā izolēti, tiek pārkāptas ekonomiskās un cilvēktiesības. Parlaments regulāri ir prasījis Ukrainas integritātes atjaunošanu, Krievija to ignorē ceļ, tiltu uzbruk Ukrainas kuģiem. Mums nepietiek ar to, ka Sencelkungam mēs piešķīrām Nobeļa, atvainojiet, Sakarova prēmiju. Mums ir jādod signāls Krievijai, ka ignorēt starptautisko likumu nav iespējams bez sekām. Un tāpēc jautājums komisijai. Kā mēs varam palielināt spiedienu uz Krieviju? Vai dalību valstis varētu runāt vienā balsī? Paldies! Paldies! Fotigas kundze! Priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs jau piecus gadus Krievijas federācija ir okupējusi Krīmu. Tās iedzīvotāji faktiski cieši visvairāk, un es šeit runāju par Krimas tatāriem. Šis ir jau trešais uzbrukums šai tautai Pirmais bija 783. gadā, kad bija deportācijas, ko veica cara režīms. Tā 1945. gadā Staļins vēlreiz deportēja šo tautu. Un tagad viņi ir kļuvuši par minoritāti. Faktiski iznīkst un cieš no vajāšanām. Ir pazuduši bērni, ir politiskie ieslodzītie, ir aresti un ciešanas, un tiek pārkāptas cilvēktiesības. Šogad Kripas Tatāri kopā ar Ukrainu un domāju ar starptautisko sabiedrību, atcerēsies 75. gada dienu kopš otrās deportācijas. Un tāpēc paldies komisāru kungam par jūsu uzrunu un aicinu atbrīvot politiskos ieslodzītos un atgriezt šo teritoriju Ukrainas pārvaldībā. Paldies! Bordas kundze. Piecus gadus pēc nelikumīgās Krimas aneksijas es pievienojos tiem, kas nosoda šo kailo starptautiskā likuma pārkāpumu. Okupācija nopietni apdraud likuma varu starptautiskajās attiecībās. Es jau šeit esmu par to runājusi, arī par briesmīgo situāciju, kāda ir izveidojusies kultūra mantojuma jomā, ka tiek iznīcināti pieminekļi. Tā pašā laikā cilvēku tiesību aizstāvji, minoritāšu mākslinieki tiek vajāti gan Krievijā, gan šajā teritorijā. Eiropas Savienības nostāja bijusi stingra un tā neatzīst Krimas aneksiju. Krievu aģenti mēģina uh, ietekmēt Eiropas politiku, finansējot labējos. Mums ir jāizstāv starptautiskā likumība, taiskaitā cilvēktiesības. Paldies! Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra pieci pieprasījumi. No Tautas partija grupas Paspišulkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Man liels prieks, ka šajā debatēs mums ir dominējošs vairākums, kas nosoda šo nelikumīgo okupāciju, kas pārkāpj starptautisko likumību. Krievija turpina savu darbību arī Azovas jūrā. Mani priecē arī tas, kas minoritāšu situāciju Krimā tiek minēta runājot par Krimas tatāriem, pret viņiem vērsta diskriminācija un represijas. Arī pret cilvēktiesību aizstāvjiem un neatkarīgiem žurnālistiem. Tas arī jāmin. Ne tikai starptautiskās likumības pārkāpumi, bet arī attieksme pret iedzīvotājiem, kas joprojām izrāda lojalitāti Ukrainai ir skaidrs, ka sankcijas nevar atcelt. Paldies! Farēkungs. Paldies! Piecus gadus pēc nelikumīgās Krimas aneksijas mēs redzam, ka turpinās Krimas tatāru vajāšanas ir apcietināti ierēģi, kas kalpoja Ukrainai. Krima tiek integrēta Krievijā, visa šī teritorija militarizēta. Atcerēsimies, ka Minskas nolīgumi arī ir jāievēro. Un Krimas teritoriālajā integritāte Ukrainā jāatjauno. Dažas bankas atmazgā krievu naudu. Tas arī ir jāievieto melnajā sarakstā. Un tās valstis, kas nav pieņēmušas ceturto direktīvu, būtu jāsoda. Eiropas banka faktiski dod skābekli šim režīmam. Paldies! Šajos kundze. Pirmkārt, vēlos pateikties komisāra Kongam par ļoti skaidriem vārdiem. Viņš skaidri izteicās pret uh, pretiesisko Krimas aneksiju. Krimas aneksija, un mēs atceramies šo notikumu tieši ar šādu nosaukumu. Tieši tomēr ir jāatcerās, ka, ka tas ir. Uh, netaisnīgs rezultāts, un Krievijas federācija ir parakstījusi līgumu, saskaņā ar kuru Krimu tā drīkst paturēt sev. Un kopš ANO ģenerāla asamblējas ap, norādījies uz to, ka šī aneksija nav tiesiska. Krimas iedzīvotāji cieš Krievu režīmā Un ir bijuši gadījumi, kad notiek ne nelikumīga vajāšana vai arī pats spīdzināšana. Krimas liktenis vēl nav izlemts, un Eiropas Savienība ir jārīkojas. Lielas paldies! Un tagad aicinu Štetina kungu. Lūdzu! Doslovu, pane predsedajīts. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, dāmas un kungi. 2019. gada jūnijā Eiropas Savienība ir uh, pieņēmusi sankcijas, lai varētu ietekmēt Krievijas energoavotus. Tas uh, Krievija ir izmaksājis miljārdiem eiro. 14. gadā tika uzliktas sankcijas vairākiem uh, Krievijas pilsoņiem, taču tas Krievijas ekonomiku nav ietekmējis. Un tas nav tas pats kā ekonomiskās sankcijas, taču vēl var iespēju, vēl ir iespēja ietekmēt Krievijas lēmumu pieņemšanas procesu. Kremlis ir izmantojis parlamentu saviem mērķiem un panācis to, lai parlaments apstiprinātu vienošanos par to, ka var uh, Krīmu okupētu. Tāpēc es domāju, ka ir svarīgi, lai personiskās sankcijas tiktu paplašināts un lai Eiropas parlamenta augš, lai Krievijas parlamenta augšpalātes deputāti nedrīkstētu iebraukt Eiropas Savienībā. Un tagad lūdzu Polčaka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, pieci gadi kopš Krīma ir okupēta, un tas ir bre, bezprecedents. Uh, gadījums, kad ir pārkāptas starptautiskās tiesības. Ir pārkāptas cilvēktiesības, ir dažāda veida iedzīvotāju kategorijas, kas cieš no šāda beztiesiskā stāvokļa, jo iedzīvotājiem netiek garantētas uh, tiesības. Ukrainai ir nepieciešama mūsu palīdzība, un es pilnībā atbalstu Ukrainu un varu atbalstīt Ukrainas tiesības. Vēlos teikt Ukrainas iedzīvotājiem, ka tas, ko ir izdarījis Miraš Zeman, Čehijas prezidents, kas izmanto katru izdevību, lai sabojātu eh, Čehijas un Ukrainas attiecības, vēlos paust publisku atvainošanos. Mums ir nepieciešams pieturēties pie uzliktajām sankcijām un jāuzstāj, lai šīs sankcijas būtu spēkā. Lielas paldies, kolēģi! Un tagad aicinu priekšsēdētāja vietnieces vārdā komisāram Hānam Lūdzu. Grācie, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Uzklausot lielāko daļu deputātu, varu secināt, ka mums ir nepieciešams turpināt nosodīt nelegālo Krimas aneksiju. Un šis jautājums jāpatur darba kārtībā, lai mēs varētu turpināt uzraudzīt situāciju Azovas jūrā un jāmēģina risināt iespēja, kā mēs varam turpināt Ukraiņus atbalstīt. Es arī uzskatu, ka mums ir nepieciešams izmantot visu iespējas divpusējās un daudzpusējās sarunās tā, lai atkal uzsvērtu mūsu nostāju, ka uh, eh, Krima ir anektēta pretiesiski, un uh, mēs uzskatām, ka tā ir uh, Ukrainas uh, daļa. Un šeit noteikti visi dalībvalsts mūs atbalstīs. Lielas paldies! Vēlos pateikties Preda kungam. Un diskusija līdz ar to ir pabeigta. Tagad ir Benefei ziņojumu situāciju pēc Arabu pavasara, Tuvo Austrumu un Ziemeļamerikas reģiona turpmāk attīstību, un tagad aicinu izteikties mūsu referentu. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms astoņiem gadiem daudz vīriešu un sieviešu, cevišķi jaunieši, iznāca uz ielas, lai varētu pieprasīt lielāku demokrātiju un viņu tiesību ievērošanu. Viņi vēlējās, lai būtu sociāla iekļaušana, un astoņi gadi. Tik tā, tik ilgi jau notiek šādi procesi, protesti. Un mēs esam mēģinājuši saprast, kas tad īsti ir noticis šajā reģionā, un vai Eiropas Savienības pasākumi ir vainagojušies panākumiem. Atceramies arābu pavasari, kurai, kurā bija vairāki posmi, vairākas reakcijas un dažādās valstīs notika arī dažādi procesi. Jautājumi bija saistīti ar demokrātiskiem procesiem, atsevišķos gadījumos pat bija pilsoņa kari. Un mēs esam mēģinājuši palīdzēt demokrātijai, kas bija izveidojusies. Daesh apdraudējums un bēgļu krīze Mēs esam lielā mērā koncentrējušies uz to, lai stabilizētu dažas valstis, un tagad atkal esam atgriezušies pie tām kļūdām, kas ir pieļautas pagātnē. Esam tagad aburtajā lokā, jo reģions mēģina atkopties no pagātnes kļūdām, no pagātnes režīmiem. Un šeit rodas uh, briesmas, ka varētu atkal būt tāda situācija kā Sīrijai, ja mēs neko nedarīsim. Mums ir nepieciešams īstenot koordinētu pieju, lai dalību valstis nevarētu rīkoties pašrocīgi, jo savādāk sanāk, ka ir divpusējas sarunas, ļoti uh, tuvredzīga pieeja, un tas nedos mums vajadzīgo labumu un tie pasākumi, kas notiek Sīrijā, uh, tie vienkārši mums ir jāapzinās. Mums ir mums ir jāatceras, kādi mūsu noteikumi ārlietu politikā, mums ir jāpalīdz šajās valstīs ne tikai stabilizēt, stabilizācija valstī, kur notiek totalitārā režīma atbalsts, tas varbūt ilg, īstermiņā kaut kādā veidā iespējams, bet ilgtermiņā sociālais spiediens būtu pārāk liels. Mums ir jādomā par cilvēkiem, mums ir jādomā par cilvēku tiesībām, par sociālo iekļaušanu, par sociālo ekonomisko attīstību. Kā jau teikts, jā, tur ir uh, bijusi uzticības krīze pēc arābu pavasara. Tā arī ir Eiropas Savienības iedzīvotāju krīze, uzticības krīze, jo nevar vairs uzticēties savām institūcijām. Mums ir svarīgi nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos, jāiesaista vietējie partneri, cevišķi jaunieši. Jaunieši šajā sabiedrībā ir uzsākuši pozitīvu dinamiku. Nepietiek ar to, ka mēs vienkārši nākam klajā ar saviem padomiem. Ir ļoti svarīgi, lai būtu apmaiņas programmas, piemēram, varam izmantot Erasmus vai citas iespējas. Ir tik daudz dažādu punktu, par kuriem ir jādomā, jo, piemēram, šajās valstīs joprojām režīms mēģina uh, apspiest jebkāda veida demokrātiskās uh, kustības jā, mēs, mums ir jārisina arī tie gadījumi, kad Eiropas Savienības iedzīvotāji tiek aizturēti. Manuprāt, ar šo ziņojumu mēs reaģējam uz šo situāciju. Mums, mēs vēlamies panākt stiprāku dialogu ar mūsu partneriem. Lielas paldies, kolēģi! Un tagad es aicinu komisijas vicepriekšsēdētājas viesnieces vārdā Hāna Kungs, lūdzu. Dankeschön. Jā, paldies! Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, pirmkārt vēlos pateikties referentam Benefēja kungam par ziņojumu attiecībā uz situāciju mēnesi reģionā, tātad tuvo austrumu Ziemeļāfrikas reģionā pēc Arābu pavasara. Jāsaka, pēc Arābu pavasara šīs prasības, kuras uh, pulcēja tik daudz cilvēkus uz ielām, diemžēl nav atbildētas. Tad, tad aicinājums pēc demokrātijas, sociālā taisnīguma, vārda brīvības, iekļaujošākas pārvaldības un tam līdzīgi. Tas viss bija Arābu pavasara kodols. Kopš 2011. gada ir noiets garš ceļš. Tunisijā bija pirmā sacelšanās, un jāsaka, ka viņi vēl joprojām ir svarīga valsts. Runājot par drošības politiku, ir skaidrs, ka stabilitāte reģionā nevar tikt garantēta, ja šīs prasības netiek pildītas. Arī sabiedrībai, noturīgai, spēcīgai sabiedrībai ir ļoti svarīgi, lai viņiem būtu stabilas institūcijas, ilgspējīga attīstība. Ir skaidrs, ka neviens neatbalsta pilsonisko sabiedrību šajā reģionā tik daudz, cik to dara Eiropa. Mēs esam izveidojuši šo pilsoniskās sabiedrības fórumu, kur vada vairākas organizācijas. Mums ir arī patstāvīgi kontakti ar šī reģiona pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Un notiek nepārtrauktas konsultācijas Tāpat ziņojumā tiek runāts arī par Eiropas iniciatīvu demokrātijas un cilvēktiesību aizsardzības jomā, tas, kā mēs atbalstam cilvēktiesību um, aizsargātājus un tam līdzīgi. Tad, tad ir skaidrs, ka tas ir pamatā mūsu politikai. Nevar būt pilnvērtīga demokrātija, ja mēs nepievēršamies jaunatnei. Uh, ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu sekot saviem mērķiem, saviem sapņiem un tam līdzīgi. Mēs esam izveidojuši platformu reģiona jaunatnei, un tā saucas Young Med Voices Plus, kur jaunieši var brīvi un atklāti apspriest savu valstu nākotni, to kādu, to, to kādu viņi to vēlētos redzēt un tāpat arī ar rietumu vidusjūras valstīm notiek patstāvīgs dialogs, un drīz notiks piektais. Jāsaka, ka mēs vienmēr cenšamies uzlabot sadarbību. Tagad runājot par Sīriju, pavisam nesen notika īpaši veltīta konference pilsoniskās sabiedrības jautājumiem. Mēs sapulcējām vairākus simtus nevalstiskās organizācijas, un īpaša tēma bija sievietes un sieviešu tiesības. Arī viņām ir jādod balss un jāļauj piedalīties lēmumu pieņemšanā. Ir skaidrs, ka Sīrija pieder sīriešiem un ir svarīgi atbalstīt viņus kā tautu kopā ar ANO censties izveidot jaunu demokrātisku valsti. Ir skaidrs, ka situācija ir tālu no ideālā. Ļoti bieži šie centieni Arābu pavasarī nav piepildījušies Ir skaidrs, ka jāturpina sarunas ar pilsonisko sabiedrību, jāmēģina atbalstīt viņus, lai viņi var brīvi rīkoties un darboties. Tajā pašā laikā jāveido dialogs arī ar attiecīgo valstu valdībā. Cilvēktiesības un demokrātija vienmēr ir bijusi mūsu centienu centrā. Mēs kā Eiropas Savienība vienmēr runājot ar šīm valstīm runājam par cilvēktiesībām, dažbrīd oficiāli, dažbrīd neoficiāli. Mēs noteikti atbalstam ziņojuma garu, mēs vēlamies palīdzēt mūsu draugiem otrpus vidus jūrai, viņu centienos pēc sociālā taisnīguma, brīvības un demokrātijas. Tātad liels paldies par ieguldīto darbu ziņojumu sagatavošanā noteikti ņemsim to vērā. Mums ir vienādi mērķi, un neviens cits nav tik ļoti iesaistīts tajā visā kā Eiropas Savienība. Paldies! Jā, paldies! Un tagad vārds arēnas kundzei, sieviešu tiesību komitejas vārdā. bet pēc tam Brokas, Broka kungs. Jo arēnas